zināmas eh, manam kolēģim, kas nodarbojas ar sociālo aspektu, lai tiktu padziļinātas pārdomas šajā jautājumā. Paldies, komisāra kungs. Un tagad es esmu saņēmusi trīs rezolūcijas priekšlikumus. Pirmais ir kopīgais rezolūcijas priekšlikums, ko iesniedz sociāldemokrāti liberāļu grupa kopā ar GOE politisko grupu, otrā ir no Tautas partijas grupas un trešā ir no ECR politiskās grupas. Visas trīs dezolūcijas bija mūsu patreizējo debašu pamatā un par tām mēs balsosim rīt. Nākamais jautājums šovakar darba kārtībā ir komisijas paziņojums par ANO pārtikas un lauksaimniecības organizācijas augstāka līmeņa tikšanos. Uh, par nodrošinātību ar pārtiku, izskaust badu visā pasaulē. Vispirms es došu vārdu komisijai, tātad vārds komisāra kungam lūdzu. Thank you, uh, Madam President. Paldies, priekšsādātājs kundze un Eiropas parlamentu deputāti. Pasaules um, um, Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas pārtikas samits notika janvārī Madridē, pēc tam Romā un Ņujorkā, un pašlaik tas notika pagājušā mēnesī. Šo pasākumu mērķis un pamats bija tas, ka mēs uh, ne, ne, neefektīvi cīnāmies pret bādu pasaulē. Pašlaik uh, vairāk nekā viens uh, miljards um, cilvēku visā pasaulē nespēja piepildīt savas pārtikas vajadzības. Attīstības valstīs tas ir saistīts ar klimata izmaiņām, kas rada papildus izaicinājumu šo valstu spējai nodrošināt iedzīvotājs ar pārtiku. Uh, Pasaules droši, pārtikas drošības um, samits um, bija um, saistīts ar notikumiem pēdējos mēnešos, kad uh, pārtikas drošība ir kļuvusi uh, par vienu no galvenajiem uzmanības um, mērķiem. Uh, ta, samitā tika pieņemta ap, apņemšanās uh, sasniegt pirmo tūkstošgadus uh, attīstības mērķi apkarot um, um, bādu līdz 2050. gadam, un mums ir jācenšas šo mērķi sasniegt, īpaši tajās valstīs un reģionos, kur uh, līdzšinējais progress ir bijis ļoti neievērojams, piemēram, Āfrikā. Otrakārt, uh, ir nepieciešams organizēt um, pārtikas um, nodrošinātības pārvaldību ar starptautisko organizāciju palīdzību, kas uh, būtu viens no centrālajiem komponentiem sadarbībā ar pārtikas un lauksaimniecības organizāciju. Šim mērķim ir nepieciešami atbilstoši finansu līdzekļi. Uh, Tas ir viens no galvenajiem mērķiem, kas ļaus realizēt globālu pārvaldības sistēmu pārtikas drošībai, balstoties uz uh, zinātniskiem pierādījumiem, kā arī uh, sadarbību ar privāto sektoru un, un nevalstiskajām organizācijām. Ir nepieciešams uh, novērst samazināto finansējumu uh, lauksaimniecības attīstībai. Ja mēs vēlamies sasniegt pirmo uh, tūkstošgades attīstības mērķi izskaust bādu līdz 2050. gadam, tad uh, ir jāuzņemās, uh, tad ir jāpilda mūsu saistības īpaši tām valstīm, kuras ir um, apņēmušās uh, ziedot šim mērķim 0,7% no iekšzemes koprodukta. Uh, attīstības uh, mērķi uh, tika noteikti, tomēr mums ir jāatcerās, ka zināms progress tika panākts arī uh, G8 samitā Lakvilā. Atbalst, ar Eiropas parlamenta atbalstu komisija ir varējusi mobilizēt spēkus un 85 procenti eh, ir jau paredzēti laika posmā no 2009. līdz 2011. gadam, lai mēs varētu atbildēt par saviem a, a, solījumiem, mums ir nepieciešams eh, izveidot kontrolas sistēmu un uzraudzības mehānismus, speciāls indikātors un salīdzinošos kritērijus, kurus var izmantot, lai novērtētu investīciju ietekmi Pat uh, donoru ambiciozākie mērķi būs uh, bezvērtīgi, ja netiks uh, ieviestas labākas lauksaimniecības politikas, stratēģijas un investīcijas. Runājot par pārtikas drošību, mums uh, ir jābūt uzmanīgiem ar terminoloģiju. Mums ir jāatšķira pārtikas drošība no pārtikas suverenitātes. Uh, jo šie mm, jēdzieni nav pašpietiekami. Tas būtībā ir nabadzības jautājums. Pārtikas tirniecība gan reģionālā, gan globālā mērogā ir eh, svarīga pārtikas pieejamībai, nodrošinot uh, ieņēmumus lauksaimniekiem un uh, lētāku pārtiku patērētājiem. Uh, šī stratēģija varētu būt uh, ievērojami dārga, tomēr tā mm, nebūtu nepieciešama, ja tirgus uh, darbotos sabalansēti. Tas būtu liels solis uz priekšu. Mums uh, nevajadzētu aizmirst, ka pārtikas drošība ir ļoti kompleksa un globāla problēma, kurai ir nepieciešama vispārīga pieeja. Tāpēc Eiropas Savienība pagājušās desmitgades laikā ir panākusi milzīgu progresu un um, uh, tā gādās, lai šajā jomā tiktu saglabāta konsekvence. Kopējā Eiropas um, lauksaimniecības politika ir mm, palielinājusi eksportus un, un uh, mazinājusi konkurences skropļojumus. Pieeja Eiropas tirgum ir brīva vismazāk attīstītajām valstīm un valstīm, kurām ir uh, noslēgti brīvās tirzniecības līgumi. Daudzām Āfrikas uh, un Karību valstīm, uh, tāpēc um, Eiropas Savienība ir paveikusi lielu darbu, lai uzlabotu šo politiku un um, nodrošinātu uh, labāku pārtikas drošību attīstības valstīs. Citiem reģioniem un valstīm vajadzētu darīt to pašu. Un noslēgumā es gribēju uzsvērt, ka šajā samitā tika uzsvērts, ka tad, ja mēs vēlamies izskaust badu līdz 2050. gadam, mums ir nepieciešams palielināt uh, palīdzību un privāto uh, investīciju apjomu. Paldies! Paldies komisāra kungam, un tagad es dodu vārdu politisko grupu pārstāvjiem Desa kungam divas minūtes lūdzu. Mr. Des, please. Dank, Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Mums Eiropas parlamentā ir ļoti svarīgi, lai mēs nodarbotos ar tēmu bats pasaulē. Mēs nevaram vienaldzīgi pieņemt to, ka pašlaik daudz cilvēku, tajā skaitā arī bērni, cieši bādu Pirms 20 gadiem es pirmo reizi tiku ievēlēts parlamentā, un es vēl ļoti labi atceros, ka tobrīd eh, starptautiskās organizācijas kā Pasaules banka, ANO un citas eh, pauda apņemšanos izskaust bādu nākamajos 20 gados. Un kas noticis? Eh, bats nav samazinājies uz pusi, bet ir vēl vairāk pieņēmies spēkā. Viens miljards cilvēku katru dienu cieši bādu. Un cēloņi tam ir ļoti dažādi. Ir valstis, kur nespējīgas valdības, piemēram, tā kā Zimbabvē no labības klēts ir pārvērtuši par bada reģionu un noveduši situāciju līdz tādam līmenim, ka šajā bagātajā valstī cilvēkiem ir jācieš bats. Tomēr arī mēs esam līdzvainīgi. Mēs nedēļām ilgi un gadiem ilgi diskutējam par klimatu, kāds tas būs pēc simts gadiem, bet uh, nevienu neinteresē tas, ka cilvēki cieši bādu šodien. Šiem cilvēkiem mēs neko nevaram atbildēt. Es uh, nevēlētos uh, atstāt novārtā nākotnes jautājums, tomēr tas ir cilvēcības jautājums. Uh, domāt par cilvēkiem, kuri cieši bādu šodien. Uh, un uh, komisijas apņemšanās līdz 2050. gadam samazināt bada cietai skaitu uz pusi izklausās liekulīgi. Mums ir nepieciešams uh, katrā pasaules uh, uh, valstī panākt labāku attīstību. Mēs uh, uz visām pasaules valstīm eksportējam ieročus, bet ne pārtiku, nodrošinām tur pārtiku. Un uh, mums uh, vajadzētu rast atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies! Un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Kapulas Santas lūdzu. Obrigado, senhora Presidente, senhora representante da Comissão. Paldies, priekšsādātājs Skundze, komisāri un uh, godātie deputāti. Skaitļi runā skaidru valodu, un mēs uh, vienmēr to atkārtojam, jo šie skaitļi ir dramatiski. Bats uh, apdraud tiesības uz dzīvību un uh, nerada pamatu izdzīvošanai. Tāpēc bādai apkarošanai vajadzētu būt katras politikas augstākajai prioritātei, un uh, tai mums būtu jāmobilizē visi resursi. Tomēr, diemžēl, ir tā, un to mēs visi zinām, ka finansiālie resursi ir ierobežoti. Šī problēma rodas tāpēc, ka līdzekļi netiek efektīvi izmantoti ne reģionālā līmenī, e, ne, dalīb, ne valstīs. Projekts, kas šodien tiek piedāvāts, e, un mēs arī e, esam to parakstījuši, tas tādējādi ir svarīgs ieguldījums šīs problēmas risinājumam. komisijas priekšlikumi ir svarīgi, tomēr mums ir nepieciešama arī pavisam konkrēti šo priekšlikumu īpas, īstenošana. Mēs dzīvojam politiski nedrošā laikā, bet tas ir arī pārmaiņu laiks. Tāpēc Eiropas Savienībai būtu daudz vairāk šeit jādara arī attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku un citiem svarīgiem jautājumiem ar jaunajām pilnvarām, kas um, rodas saskaņā ar Lisabonas līgumu. Eiropas parlamentam ir jauna iespēja ar uh, saviem, uh, likt saviem vārdiem, sakot konkrētām darbībām. Mēs zinām, ka jaunā komisija un politika mums uh, palīdzēs uh, šajā uzdevumā. Jā, paldies, ka Pulas uh, Santas kungs. Uh, Un, uh, un tagad liberāļu grupas vārdā Laimkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kuri jau runāja šajās debatēs. Pirmais, ko vajadzētu runāt un atcerēties, ir tāds, ka nodrošināt ar pārtiku pasauli mums visiem tas ir ikdienā jāatcerās. Šobrīd rīsu un eh, citu kultūru eh, lauka paplašināšanās vai samazināšanās ir ietekmējusi daudz miljonu cilvēku dzīvi. Un, piemēram, katru dienu 75 miljoni iedzīvotāji visā pasaulē e, iet gulēt nēduši, tāpēc, ka pagājušajā un iepriekšējā gadā stipri auga pārtiks cenas. Tā rezultātā ir izveidojusies e, politiska nestabilitāte veselā virknē reģionu. Un šobrīd e, mēs vēlamies nodrošināt 9 miljārdu finansējumu. Klimata izmaiņas un eh, pārtiks nodrošināšana ir viens no galvenajiem jautājumiem, kuram mums ir jāatrod risinājums steidzoši. Eiropas Savienība vēlas palīdzēt attīstības valstīm, lai nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību un zivsaimniecību, lai šīs valstis būtu pašpietiekamas pārtiks nodrošināšanas ziņā. Ir nepieciešami atvērti tirgi, un šajā ziņā Eiropa tiešām ir darījusi daudz. Tā ir liberalizējusi savu tirgu daudzām valstīm. Taču liela daļa no attīstības valstu problēmām ir saistīts ar politisko un tiesu varas sistēmu, un mēs nevarēsim atrisināt un palīdzēt viņiem atrisināt problēmas, kamēr nebūs izveidota adekvāta politiskā un tiesību varas sistēma. Mēs e, uzskatām, ka e, ja mēs vēlamies stāties pretī izaicinājumiem nākotnē, tad mums ir jāpalīdz vēl par 70% vairāk nekā līdz šim, un mums ir jānodrošina savus ieguldījums nodrošinātībā ar pārtiku visā pasaulē. Paldies, un tagad Bovēkungs divas minūtes lūdzu. Priekšstādātājs kundze. Ko, komisāra kungs, darbie kolēģi, cīņa pret badu prasa politiskās un finanšu investīcijas, kas ir būtiskas, un pārtikas un lauksamniecības organizācija nav spējusi ar to tik galā pagājušajā nedēļā, un es izsaku nožēlu. Vairāk nekā miljards cilvēku cieši no pārtikas trūkuma un 40 eh, miljoni bērnu, sieviešu un vīriešu nomirst katru gadu. Šie dramatiskie skaitļi ir pieauguši eh, kopš 96. gada, kad bija pirmā galotņu tikšanās par pārtikas jautājumu. Finanšu un ekonomiskā krīze ir pasliktinājusi vēl vairāk situāciju un dienvidu valstu iedzīvotāji ir pirmie upuri. 10% no uh, budžeta, uh, uh, kas veltīts reklāmai pasaulē, ļautu attīstības valstīm iegūst nepieciešamos līdzekļus, lai nodrošinātu lauksaimniecības infrastruktūru. Uh, Lauksaimniecības krīze ir viens no galvenajiem draudiem, kas var apdraudēt stabilitāti pasaulē. 2050. gadā eh, vairs eh, lauksaimnieki nevarēs pabarot 9 miljardus cilvēkus. Atkarība no naftas un citas jautājumus, eh, siltumnīca efekta gāzes un patēriņa veids mūs, mūs novieto trauslā situācijā, trauslākā nekā pirms 40 gadiem um, nabadzība un atkarība no importa ir galvenie cēloņi pārtikas drošības jomā. Nepieciešamība atbalstīt vietējo ražošanu ir acīm redzama. Kopš 50. gadiem Eiropa ir izveidojusi lauksaimniecības politiku, kopējo lauksaimniecības politiku, lai uh, ražotu to, kas ir nepieciešams. Tā aizsargāja savu iekšējo tirgu un atbalstīja savus patērētājus šī autonomija izvēlē un virzība uz suverenitāti, tas ir jāpadara pieejams visām uh, valstīm, kas to vēlas visā pasaulē. Paldies. Paldies, Bovēkungs. Un tagad Nikolsons kundzē vienu minūtu lūdzu. Misters Nikolsons lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Rezolūcijas par šo jautājumu tiešām ir domātas eh, bada novēršanai. Un, ja mēs vēlamies eh, nodrošināt ar pārtiku visu pasauli, tad eh, patreizajā situācijā, kad pasaules iedzīvotāju skaits pieaug un no otra, otros svaru klausos tiek likta pārtiks nodrošinātība, kuras savukārt apdraud klimata izmaiņas un pieaugušās pārtiks ražošanas izmaiņas. Lauksaimniecības elements pārtiks nodrošinātības ķēdītē ir viens no būtiskākajiem, un ja mēs vēlamies nodrošināt adekvātu ražošanu, tad visās valstīs ir jābūt labai pārvaldībai. Ja mēs vēlamies tiešām apkarot badu visā pasaulē, tad mums ir nepieciešams sadarboties. Datskungs jau pieminēja Zimbabvi, kas daudzus gadus tika uzskatīta par Āfrikas klēti graudu klēti, bet burtiski pāris gados Mugabi valdības vīri un pats Mugabi šo valsts lauksaimniecību sagrāva. Līdz ar to šajā valstī, kas kādreiz bija auglīga un um, plaukstoša, šobrīd valda nožēlojama apstākļi. Paldies, turpina priekšsēdētājs kundze, un tagad ļoja Rikungs pusotru minūtu lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Seši miljoni. Ja Eiropieši grib pozitīvi lomu spēlēt eh, pasaulē, virzīties uz humanismu, tad tiešām ir jāsaklausa tie kliedzieni, eh, ko, kas nāk no bada cietējiem visur visas planētas. Godīgi sakot, vai mēs šeit varam eh, strādāt ar mierīgu sirdsapziņu, ja ik pie piecās sekundēs nomirst viens bērns no bada. Un ne jau tāpēc, ka ir tehniskas problēmas. Tas ir ultraliberālisma rezultāts, kas pārvalda pasauli šodien. Uh, līdz šim mēs strādājām, lai pa, pabarotu cilvēkus, un tagad kapitālisti ir noveduši pie tā, ka zeme un barība ir spekulāciju un uh, preču lomā. Tāpēc radikāli jāmaina politika, jāatbalsta pārtikas lauksaimniecības organizācija, jādod tai līdzekļi. Mēs prasām, un jūs teicāt, komisāra kungs, ka ir nepieciešama darbība, bet lai būtu darbība, Eiropas Savienība būtu jāievēro ja pārtikas suverenitātes princips katrai tautai, ieviešot atlīdzību strādājošiem zemniekiem katrā valstī, katrā kontinentā. Ievērot tās apņemšanās attiecībā uz atbalstu dienvidu valstīm, anulēt nabadzīgo valstu parādus, nepieļaut, ka multinacionālās kompānijas spekulē ar zemi, atzīt, ka pārtika nevar būt uh, tirgošanās objekts Pasaules tirdzniecības organizācijā. Jāsadzird šie bada, saucēju, sauc, bada cietēju saucieni, un tas uh, ir steidzami nepieciešams mums, Eiropiešiem. Paldies! Paldies! Lierik kungam, un tagad Belderkungs pusotru minūti. Paldies, priekšsādātājs kungam! Nu eh, paldies. Nu jau eh, desmit gadus kopš es strādāju šajā parlamentā. Es esmu dzirdējis izteicienus, eh, kas ir ļoti skaisti vārdi. Tāpat kā Barozo kungs, kas skaisti runā un saka, ka mēs esam izgāzušies cīņā pret badu. Tas ir skandāls. Tas tik tiešām mūs stigmatizē. Citāta beigas. Rezultāti, protams, ir, liek mums vilties. Un runa nav tikai par miljardu cilvēku, kas cieši no bada, kas tiek pieminēti debatēs, bet pietrūkst apņemšanās. Piemēra pēc minēšu. Pārtikas produktu izmantošana, lai ražotu biodegvielu, tiek uh, veicināta. Uh, Un mēs vairāk kā tev esam vērsuši uzmanību uz to bīstamību, kāda rodas šāda veida praksē, lai garantētu pārtikas drošību Āfrikā. Kā jūs uh, gribat, lai šīs valstis, kas ir atkarīgas no pārtikas palīdzības, un nevar vien ražot savu pārtiku, jo tas tiek izmantot citiem mēķiem, ir būtiski, lai mēs pārskatītu tirdzniecības politiku. Uh, Eh, un, protams, attīstības valstis arī ir atbildīgas eh, jau tika teikts eh, dažādu iemeslu dēļ. Es pāršķirstīju beigu deklarāciju, bet arī Eiropas parlamenta rezolūcijas. Tiek vienmēr runāts par programmu darba kārtību, bet gribētu jums atgādināt, ka līdz šim šim mēs esam galvenokārt skaistus vārdus saražojuši. Ikvienam ir nepieciešams ēst. Pārtikas drošība līdz ar to ir pamattiesības. Un es no savas puses uzskatu, ka tā ir mana personīgā apņemšanās garantēt, lai ikvienam cilvēkam būtu ko ēst. Stojanov kungs no grupām nepies nepiedarošana deputātiem pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es e, personīgi piedalījos šajā galotņu tikšanās reizē, un jāsaka, ka es ļoti daudz no tā ieguvu. Vispirmām kārtām es daudz uzzināju par valstīm, kurās ir pārtiks krīze, un atcerēsimies, ka šīs konferences organizācijas izdevumi bija milzīgi. Ar šiem ar šīm naudas summām mēs varētu palīdzēt daudziem bada cietējiem, un varbūt, kā jau iepriekšējie runātāji teica, mums vajadzētu konkrēti aprēķināt, cik daudz bērnu nebūtu miruši bada dēļ, ja nauda būtu izlietot šim mērķim un nevis konferencei. Šeit viens deputāts pieminēja pārtiks ražotāju iespējas. Pirms mēs runājam par uh, skabārgas saredzēšana cita acī, paskatīsimies paši uz savu aci un ieraudzīsim tur vāļķi. Eiropas Savienība daudz runā par palīdzību, bet, piemēram, Bulgārijā lauksaimnieki varētu pabarot visblīvāk apdzīvoto uh, visblīvāk apdzīvoto Otomāru impērijas reģionu, taču patreiz šobrīd lauksaimniecība ir savām norietā Bulgārijā, un īpaši tas skaidri ir jūtams pēc tam, kad Bulgārija iestājās Eiropas Savienībā. Tās kvotas, kuras komisija uzspiež Bulgārijai, ir piespiedušas daudz lauksaimniekus vienkārši izliet pienu zemē un apkaut ropas. Rop, Bulgārijā veseli reģioni šobrīd sāk izmirt, un patiesībā viens Bulgārijas reģions var nodrošināt visai Bulgārijai atvēlēto kvotu izaudzēšanu. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka visas kvotas un visi cipari atbilst reālajai dzīvē. Šobrīd tā nav. Ja mēs vēlamies Bulgāru situāciju uzlabot, ja mēs vēlamies uzlabot pārtiks nodrošinātību un viss eh, visnabadzīgāko situāciju, tad mums kaut kas ir jādara un nevis tikai jāskatās papīros. Paldies Stojanov kungam. Kačmarika kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, godātās dāmas un kungi. Šobrīd pāri par vienu miljārdu iedzīvotāju dodas gulēt. Nepēduši, bet tas nav kapitālisma dēļ. Ir daudz eh, nepateicīgākas sistēmas kā kapitālisms. Piemēram, Eiropā pirms vairākiem gada desmitiem valsts, kurā bija ļoti labi lauksaimniecības apstākļi, kas bija ļoti auglīgi, uh, Cilvēki mīra bada dēļ, šeit es domāju Ungāriju, šeit es domāju Ukrainu. 2000. gadā apvienotajā, apvienotajās nācijās tika pieņemti tūkstošu gadus attīstības mērķi, kas ir konkrēti pasaules apņemšanās pabarot pasauli. Šodien mēs jau sākam diskutēt par to, vai šos mērķus jau kad izdosies sasniegt. Patiesībā mums vajadzētu pajautāt, vai mūsu prioritātes ir pareizas. Varbūt, ka tik ļoti dārgi izmaksājošā cīņa pret klimata izmaiņām vispār nav pamatota. Patiesībā mēs sajaucam visu vienā katlā, gan līdzekļus, gan mērķus, gan prioritātes. Es uzskatu, ka tas nav pareizi. Un eh, tik ārkārtīgi dārgi izmaksājošā cīņa pret klimatu, es uzskatu, ka mums vairāk vajadzētu cīnīties pret neatliekamām lietām, tādām kā bats pasaulē, bet liela daļa uzskata, ka cīņa pret klimatu ir daudz būtiskāka nekā cīņa pret badu. Lauksaimniecība ir svarīgs jautājums Eiropai un kļūs vēl svarīgāks tuvākajos gados. Ja mēs vēlamies attīstības valsts pārliecināt arvien vairāk investēt lauksaimniecībā, tad eh, mums tām ir jāsniedz piemērs. Mēs esam eh, panākuši divpusējos nolīgumos, ka vesela virkni valsts atvēlēs 10% no viņu IKP lauksaimniecībai. Paldies, turpina priekšsēdētājs kundze. Arif kungs, es neredzu Arif kungu. Līdz ar to dodu vārdu Lui Mišelam, trīs minūtes lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs izņemot Silviju Berluskoni, eh, valsts eh, vadītāju, kas uzņēma Pakstikas un lauksaimniecības organizācijas samitu, citu eh, valstu un valdību vadītāji nepiedalījās šajā sajietā. Tā ir e, politiska sanāksme ar ekonomisku, sociālu un ekonomisku uh, nozīmi, bet tas tika noreducēts uz tehnisku, banālu tehnisku sēdi. Djufa kungs, e, runājot par ražošanas līdzekļiem, lai nodrošinātu ilgtermiņā uh, drošību uh, attīstības valstīs, mēs zinām, ka drošības jautājums. Uh, ir tikai pasliktinājies pasaulē. Tas šodien ir ļoti aktuāls jautājums, jo bats šodien pirmo reizi cilvēces vēsturē skara vairāk nekā miljārdu cilvēku, sesto daļu iedz, pasaules iedzīvotāju. Tas ir. Uh, Tas ir daudz vairāk nekā 2007. un 2008. gadā. Tas, protams, rada risku, kā teica Mm, Bovēkungs, ka radīsies jauni konflikti, un tas ir ļoti smagi. Ir nepieciešamas investīcijas lauksaimniecībā, bet pašlaik ir radusies eh, pārtikas nedrošība, un 70% no nabagiem, nabadzīgajiem cilvēkiem pasaulē, eh, kā pasvītoja Jufakungs, eh, aicina piešķirt 40 miljardus dolāru gadā, lai atbalstītu mazos ražotājus. Un tas paliek nu, vienkārši tukši vārdi, jo nav nekāda kalendāra, nekādas vēlmes no bagāto valstu puses. Komisāra kungs, kur mēs esam pildot eh, saistības, ko uzņēmās G8 šī gada eh, jūlijā? Es zinu, kādas ir grūtības mobilizēt donorus. Uh, Es atceros šo sarežģīto cīņu, eh, eh, ko veica priekšstādātājs Barozu, lai eh, iegūtu šo nelaimīgo miljardu eiro pirms diviem gadiem pārtikas vajadzībām. Bet uh, Eiropa ir cieši saistīta ar uh, attīstības valstu likteni. Es neticu komisāra kungs. Uh, mūsu sociālistu kolēģiem, kas redz ultrakapitālismā un ultraliberālismā visas nelaimēs. Eh, semantiski eh, to asimilējot. Eh, morālais normām, protams, ir robežas, bet es neredzu risinājumu šāda veida izteicienos ideoloģiskajā jomā. Mm, es gribu teikt, ka Dažu valstu nepietiekamā attīstība pēc neaps, neatkarības iegūšanas, eh, marksistiskā tumsonība ir daudz smagāku ietekmi atstājusi nekā liberālisms. Tas ir tas, ko es gribēju teikt, jo es nevarēju pieļaut, ka šeit šajā zālē nāk klajā ar kaut dievs zin kādām eh, deklarācijām, kas absolūti neatbilst eh, patiesībai. Paldies! Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μισελ. Ο κύριος Αργεντίνη. Paldies. Tagad Sargentīnī kundze viena minūte, lūdzu. Jau kolēģi, īpaši Bovēkungs, eh, pieminēja problēmas un arī politisko realitāti, bet ir parādījusies jauna tendence, jo Bagātās valstis šobrīd mēģina uh, ieņemt savu nišu nabadzīgajās valstīs. Runa iet, piemēram, par Madagaskāru. Tie ir ārkārtīgi uh, svarīgi jautājumi, ko vajadzētu diskutēt pasaules līmenī. Un Eiropas Savienībai ir uh, jādara visiespējamais, lai cīnītos pret šo moderno koloniālismu. Šādā sakarībā es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir zaudējusi iespēju šādā veidā cīnīties pret bādu pasaulē. Kopējā lauksaimniecības politika. Eiropiešiem pietiek, ko ēst. Mēs ražojam pārāk daudz, bet kopējā lauksaimniecības politika jaunatīstības valstīs uh, nāk par ļaunu, jo gan lielie ražotāji, gan mazie, mazizmēra zemnieki ir zaudējuši iespēju gan importēt, gan eksportēt savus produktus. Kad mēs piedzīvosim godīgu kopīgu lauksaimniecības politiku? Paldies, turpina priekšsēdētājs kundze. Un tagad Ašvards kundze, viena minūte. Ašvards kungs, paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Gan ANO, gan ES vienojās, ka pieaugušais iedzīvotājs skaits pasaulē pieprasīs eh, vairāk eh, produktu, un iespējams, ka tas būs 50-100% pieaugums. Mēs atbalstam komisijas viedokli, un patiesībā eh, mēs nedrīkstam palaist garām iespēju jau šobrīd sākt kaut ko darīt. Vienlaicīgi lauksaimniekiem ir, ja ir jāizmanto mazāk zemes, jāizmanto mazāk ūdens un jāražo mazāk izmešu. Lai to panākt, es uzskatu, ka valdībām un Eiropas Savienībai ir vairāk līdzekļu jāatvēl zinātnē un pētniecībai, jo šobrīd mums nav pietiekami pamatot zinātnisko datu, uz kuriem balstīta nākotnes lauksaimniecība. Nākamais, ņemot vērā nestabilos pasaules tirgus, mums ir jābūt kaut kādam stabilitātes tīklam. Un treškārt, tas maksā. Mēs nedrīkstam visu maksāšanas nastu uzlikt uz patērētāju pleciem. Es uzskatu, ka mums ir jābūt spēcīgai lauksamniecības politikai, un mums vajadzētu par to iestāties debatēs par budžetu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Ferērs kungs. Viena ar pus minūti, lūdzu priekšsēdētājs kundze. Gala eh, paziņu, eh, gala deklarācija, eh, kurā, kura FAO samitā pieņēma vairāk nekā simts um, valstis, pašlaik izrādās uh, tukša solis. Uh, bada izskaušanā. Mums ir nepieciešama konkrēta rīcība, lai nodrošinātu ar pārtiku vienu miljardu, mil, miljardu iedzīvotāju. Saskaņā ar jaunākajiem skaitļiem uh, 50 uh, tūkstoši bērnu mirs no bāda. Tie ir um, skaitļi, kas parāda uh, netaisnību, kas pierāda eksploatāciju un kur, no kuriem uh, vajadzētu uh, vairīties. Mums ir nepieciešami protagonisti liberālām uh, ekonomikā, un tas viss ir novedis pie situācijas, ka uh, lauksaimniecības industrija un lielie pārtikas ražošanas koncerti, uh, koncerni uh, nespēja nodrošināt um, pietiekamu ražošanas uh, apjomu. Nelielie izņēmumi ir tikuši iznīcināti un 70% pasaules iedzīvotāji cieš no tā. Privatizācija, liberalizācija un brīvā tirzniecība ir radījušas situāciju, ka uh, lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek atstāta novārtā un uh, tā piedara dažiem īpašniekiem. Pēc dažu ekspertu vērtējumiem būtu nepieciešami daži miljardi dolāru, lai mēs varētu mainīt šo situāciju, un mums ir uh, jā, jāizbeidz situācija, ka viss nosaka lielais kapitāls. Liels paldies, Ferēras kungs! Un uh, vārds um, Dotsas kundze, viena minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pārtikas drošības sameta laikā ANO ģenerālsekretārs Banhi Mūns teica, ka tas ir rītdienas aicinājums. 9, mēs uh, drīz uh, varam sasniegt 9,1 miljārdu iedzīvotāju, un šis skaitlis ir augošs. Tāpēc mums ir nepieciešams par 70% palielināt pārtikas ražošanu. Daudzi uzskata, ka Eiropa rada šķēršļus lielākai, lielākiem pārtikas ražošanas apjomiem, pate, ar, pateicoties birokrātijai, rūpniecības ierobežojumiem, un ka patiesībā pārtikas ražošana nebūtu problēma. Uh, Kā radīt iespēju lauksaimniekiem radīt, ražot vairāk? Lauksaimni, ja lauksaimniekus neatbalstīsim ar tiešiem maksājumiem, tad pārtikas cenas pieaugs pārtikas uh, drošību Eiropā var uh, nodrošināt, uh, ļaujot lauksaimniekiem strādāt. Pārtikas drošībai būtu nepieciešams būt vienai um, no mūsu galvenajiem um, darbības jomām, uh, reformējot kopējo lauksaimniecības politiku. Lielas paldies! Magīnese Konze, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsādātājs kundze. Kā viena no šīm ziņojuma autoriem, es gribētu pateikties visām politiskajām grupām, kas ļoti cieši sadarbojās, lai radītu šo tekstu, kam nav iesniegti grozījumi, un uh, es um, uh, esmu ar to ļoti apmierināta. Mums uh, viedokļi atšķīrās par vairākām lietām, tomēr uh, visi piekrita, ka ir nepieciešams sniegt palīdzību bada cietējiem, un šis teksts ir solis pareizajā virsienā. Mm Es ļoti smagi esmu pie šī jautājuma strādājusi, un es varētu uzsvērt vienu ļoti vienkāršu punktu, kur daudz nemaz neievēro. Tie ir lauksaimnieki, kas baro pasauli, un ja viņiem būtu pareizais klimats, es to domāju plašākā nozīmē, lai darītu savu darbu, tad mums par to iespējams nevajadzētu runāt. Mūsu atbildība ir izveidot un ieviest politikas, kas ļautu lauksaimniekiem ražot vairāk pārtikas. Uh, Viņi to varētu darīt, ja tik nodrošināti divi dažādi elementi - stabilā attīstība un um, konkurence, uh, konkur konkurences cenas. Es uh, lūdzu atvainot, es lūdzu atvainojiet man, bet lūdzu nevainojiet šeit kopīgo lauksaimniecības politiku. Daži no šiem argumentiem ir vēsturiski. Uh, Un uh, iespējams, ka bez kopējās lauksaimniecības politikas mums uh, būtu mm, problēmas Eiropas Savienībā. Kāpēc gan mēs um, neaicinām citas dalību valstis uh, ieviest kopīgu lauksaimniecības politiku? Jo tā ir valdība atbildība izmantot uh, savas, uh, savu ietekmi at, at, atbilstoši. Es domāju, ka būtu uh, Uh, laiks izbēgt uh, strīdus par šiem jautājumiem, jo mums ir atbildība par rītdienu. Paldies! Mēs. O Kirjus Gerēros. Paldies, Maginis Skundze. Halo. Mr. Gerēro Saloms par uh, pusotru minūte. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra kungs. Pasaule saskaras ar lielu izaicinājumu ilgtermiņā cīņa pret klimata izmaiņu sekām un cīņa pret nabadzību un badu pasaulē. Komisāra kungs minēja skaitļus, arī deputāti to minēja. Tas ir e, gala deklarācijā, kas ir pārtikas un lauksaimniecības organizācijas samata, samitā. Vairāk nekā miljardu cilvēku ir, e, pasaulē cieši badu, un 40 e, miljoni katru gadu iet bojā, kā bada sekas pārtikas krīze vispirms un finanšu krīze pēc tam mūs attālina no mūsu tūkstošgadas mērķu sasniegšanas. Mēs nevirzāmies uz priekšu, mēs atkāpājāmies. Izaicinājums ir ilgtermiņā, bet atbilde ir nepieciešama tūlīt un tagad. Mēs esam saņēmuši uztraucošu informāciju lielo valstu uh, pretošanās, uh, lielo valstu, kas rada uh, siltumnīca e, efekta gāžu izmešus, apdraud Kopenhāgenes samitu un nedeva rezultātus arī pārtikas un lauksaimniecības organizācijas samitam Romā. Problēmas, ar ko mēs saskaramies, mūs uztrauc, bet vēl vairāk uztrauc tas, ka mēs, mums trūkst gribas un mēs nevirzamies uz priekšu. Mēs Eh, tikai tad, ja mēs zinām, kā rīkoties, un ja mēs gribam to darīt, tad, mēs, eh, tad mums ir iespējas. Bet pašlaik mēs šīs iespējas esam zaudējuši. Es atbalstu rezolūciju, kas prasa, lai mēs rīkotos. Paldies! Paldies, Kailers kundzei vārds. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies! 2008. Lisabonas līguma pants saka, ka galvenais Eiropas Savienības attīstības palīdzības uzdevums ir nabadzības apkarošana. Nabadzība ir viens no galvenajiem bada cēloņiem. 2008. punktā ir teikts, ka ņemot vērā šos mērķus, Eiropas Savienībai ir jāiestrādā šī apņemšanās visā attīstības politikā. Un tomēr Eiropas Savienības sagrauj attīstības valstu tirgus, izraisot gan nabadzību, gan palielinot badu. Ja mēs vēlamies attīstības palīdzību sniegt efektīvi, tad mums ir jābūt pārliecībai, ka to neapdraud citas Eiropas Savienības politikas. Ja mēs vēlamies sasniegt tūkstošgadus attīstības mērķus, tad mums ir jāpārveido politikas tādajādi, kā tas ir izdarīts ar kopīgo lauksaimniecības un zivsaimniecības politikām. Paldies, turpina priekšsēdētājs kundze. Magineses kundze, tā tad jūs vēlaties uzdot jautājumu. Es vēlētos ie, pajautāt iepriekšējai runātājai, par kuriem eksporta fondiem. Es jau savā runā un iepriekš teicu, ka tas ir saistīts ar eksporta atpakaļmaksājumiem. Mēs izmantojām pagājušajā gadā šos e, atpakaļmaksājumus e, piensaimniecības jomā starptautiskā līmenī, un vienīgā valsts, kura par to sūdzējās, bija Jaunzēlanda un nevis attīstības valsts. Lūdzu, paskaidrojiet, kur jūs prāt ir problēma? Paldies. Tātad, Kellers kundze, jūs vēlaties atbildēt? Kellers kundze. Yes, of course. Um, of course the... Protams, kaut vai tas jautājums par vist, vistas gāļu, par kuru jūs jau ziniet un kas ir ticis ārkārtīgi daudz diskutēts. Piemēram, tomāta audzēšana, kas ir stipri subsidēta Eiropas Savienībā un līdz ar to Āfrikas tomātu audzētāji nevar konkurēt. Līdz ar to, protams, ka šī ir problēma un mums pie tā vēl ir jāstrādā. Tā bija atbilde Magines skundzai. Paldies, turpina priekšsēdētājs kundze. Turpinam mūsu debatas. Nākamais kungs ir Glatfelder kungs divas minūtes. A világban egyre több tudós állít. <clears throat> Priekšsādātājs kundze, pasaulē aizvien vairāk zinātnieku apgalvo, ka uh, 2030. gadā mēs piedzīvosim naftas krīzi, ūdens krīzi un pārtikas krīzi, un tās viss notiks vienlaicīgi. Tomēr vispirms mēs saskarsimies ar pārtikas krīzi. Jau pašlaik 1,1 miljards cilvēku pasaulē cieši bādu un bada cietais skaits auga ātrāk nekā pasaules iedzīvotāju skaits. Pašlaik uz zemeslodes katrs saistais cieši bādu un mums jārēķinās ar to, ka tuvākajā nākotnē katrs piektais vai ceturtais cietīs bādu. Ik minūte no bada mirst divi bērni, un risinājums nav tajā, ka mums būtu jālikvidē kopējā lauksaimniecības politika. Eiropas Savienība būs nozīmīgs spēlētājs pasaules līmenī, un mēs būsim spēcīgi tikai tad, ja mums būs vienota lauksaimniecības politika. Bats pastāv ne tikai Āfrikā, bet arī Eiropas Savienībā. Un proti Eiropas Savienībā ir reģioni, kur uh, cilvēki mazāk nekā 10% no saviem ienākumiem tērē pārtikai. Tomēr Eiropā ir arī reģioni, ja mēs padomājam par dažiem reģioniem Bulgārijā un Rumānijas dienvidos, kur eh, cilvēki vairāk nekā 50%, eh, kur vairāk nekā 50% cilvēku ieņēmumu tiek tērēts pārtikai. To vienmēr vajadzētu atcerēties. Uh, ja mēs pieņemam jaunas regulas, kas sadārdzina lauksaimniecības produktus un ierobežo ražošanu, piemēram, saistībā ar lopkopību, kur tiek palielināts pārtikas daudzums, kas ir nepieciešams viena gaļas kilogramu saražošanai. Mēs radām ne tikai vairāk CO2 izmešu, bet ar katru šādu lēmumu mēs palielinam arī bada cietāju skaitu, izmantojamās barības apjoms putnu kopībā varētu palīdzēt badā mirstošiem bērniem. Jā, liels paldies! Kretu vienu un pat vienu ar pus minūti. Šodien situācija pasaulē ir dramatiska. Diemžēl mē, tas, ko mēs dzirdējām šeit, daudzas bagātās un rūpnieciski attīstītās valstis pieiet šim jautājumam ar cinismu un neko nedara. Ehm, pārtikas un lauksaimniecības organizācijas samits to parādīja. Daudzi valstu un valdību vadītāji vienkārši ignorēja šo samitu, izņemot eh, Berluskonī kungu. Runa ir par valstīm, kas kopā ražo 60% IKP pasaulē. Uh, un kas pārstāv Startautisko banku struktūru un kas ar cinisku pieeju raugās uz nabadzīgajām valstīm, kas nebūtu nav atbildīgas par pašreizējo situāciju. Šodien pasaulē ir daudz bada, daudz vairāk nekā 70. gados, un kopš tā laika daudzi cilvēki iet bojā, mirst no bada. Runāja par cilvēcisko traģēdiju, kas uh, mūs uh, ietekmē visu laiku šajā šausmīgā veidā. Pēdējais 20 gados uh, pārtikas krīze ir uh, kļuvusi par stabilu lietu, ņemot eh, sakarā to, ka mūsu politika ir bijusi tāda, kā tā ir 2006, kopš 2006. gada eh, situācija pasliktinās. Un šodien ir jāatver tirgi jāpalīdz uh, ražotājiem nabadzīgajās valstīs, jādara viss nepieciešamais, lai iz, uh, izskaustu badu. Paldies! Paldies, Kretu! Stojanov kungs vēlas uzdot jautājumu. Kretu! Stojanov kungs, jūs uzdosiet jautājumu? Kreto kundze, vai vēlaties atbildēt uz jautājumu, vai jūs vēlaties atbildēt uz jautājumu, ko Stojāno kungs uzdos? No. No. no. Κύριε Στογιάνοφ, δεν θα μπορέσετε να κάνετε χρήση της μπλε... Στογιάνο kungs, izskatās, ka jūs nevarēsiet izmantot savu zilās kartiņas principu, jo tikai tādā gadījumā, ja vēlas atbildēt uz jūsu jautājumu, jūs varat to uzdot. Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirmām kārtām, vai būtu iespējams uh, turpināt? Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirms gribu sveikt Magīnesas kundzi par šo iniciatīvu, kas uh, parāda nozīmīgo lomu uh, kāda ir kopēja lauksaimniecības politikai, eh, lai mēs varētu apgādāt iedzīvotājus. Eiropas eh, komisija šķiet eh, samazina KLP lomu budžetā. Skaidri jāpasaka, ka KLP varbūt nav prioritāte pēdējās desmitgadēs mēs esam redzējuši, ka bez KLP mēs eh, nevarēsim eh, sasniegt mūsu mēģus. Lauksaimniekus nevar salīdzināt ar citiem ekonomikas sektoriem brīva tirgus apstākļos, jo pārtika nav, pārtikas tirgus nav brīvs tirgus. Lauksaimnieku eh, ir nepieciešams atbalsts, lai virzītos uz priekšu. Un Eiropas Savienībai savukārt ir nepieciešami lauksaimnieki, lai mēs varētu uh, uzturēt mūsu dzīves veidu un saražot nepieciešamo pārtiku. Uh, Tātad eh, KLP nedrīkst izzust. Eh, ir nepieciešamas garantijas lauksaimniekiem, ir nepieciešama lauksaimniecības tirgu pareiza pārvaldība, kas nodrošinātu cenu stabilitāti un kas savukārt eh, dos iespēju to izmantot ne tikai lauksaimniekiem, bet arī patērētājiem un trešām valstīm. Uh, Eh, nepieciešams eh, veicināt izsvērtu pieeju eh, lauksaimniecības ķēdes attīstībā, novēršot ļaunprātīgu izmantošanu un taisnīgākus tirgus apstākļus. Ir nepieciešama informācija arī Eiropas patērētājiem izskaidrojot tas, ko, ko dara lauksaimnieki, lai mēs ievērotu prasības vidas jomā, pārtikas nekaitīgumā un dzīvnieku labturībā. Jo mums nepieciešamas konkrēta trešām valstīm, kur tiek piemērotas stipri zemākas normas bieži vien. Trešo valstu ražotāji grib importēt uz Eiropas Savienību, nevis apgādā savu valstu tirgu, jo jautājums ir par rentabilitāti. Kērons. Paldies Herances kundzei. Tagad mēs esam izsmēluši runātāju sarakstu no politiskajām grupām, un tagad mēs esam nonākuši līdz brīvā mikrofona momentam. Mēs jau esam iekavējuši darba kārtību un ir ārkārtīgi daudz runāt gribētāji, un tagad eh, Stiflers kundze viena minūte. Paldies, priekšstādātājs kundze, komisāra kungs, dargie kom kolēģi. Pirms brīža tika runāts, ka viens bērns piecās sekundēs nomirst pasaulē no bada, un vairāk nekā miljārds eh, cilvēku cieši no uh, nepietiekamas pārtikas. Pārtikas drošības jautājums pasaulē ir ārkārtīgi steidzami risināms, un pirmām kārtām Eiropas un pasaules līmenī ir nepieciešams uh, attīstīt atbilstīgu politiku, lai konkretizētu tūkstošgadas attīstības mērķus. Eh, pārtikas eh, investīcijas miljardā eiro līmenī ir eh, pirmais nepieciešamais, lai palīdzētu mazajiem un vidējiem ražotājiem, ģimenes uzņēmumiem ko pārvalda to starp arī sievietes, un vajadzētu palīdzēt nabadzīgajiem, ko pirmām kārtām skar krīze. Ilgspējīga attīstība ir prioritāte. Uh, Eh, mums ir eh, jāizmanto eh, klimata pārmaiņu adaptācijas iespējas, bet ir svarīgi, lai mēs palīdzētu visvairāk neaizsargātājiem valstīm. Paldies! Kortres Lastra, viena minūte lūdzu ante la reciente conclusión de la cumbre. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Runājot par pārtikas lauksaimniecības organizāciju, man jāizsaka nožēla. Uh, Uh, it īpaši tāpēc, ka neizdevās nonākt pie vienošanās par 44 uh, miljārdiem eiro, kas, nepie, uh, um, eiro, kas nepieciešamas ražotājiem nabadzīgajās valstīs. Bieži vien tiek aizmirsts jautājums, kas pašlaik ir risināms. Tā ir ne tikai šodienas, bet arī rītdienas problēma - ekonomiski šajā jomā ir nepieciešama aizvien lielāka eh, attīstīto valstu apņemšanās, lai palīdzētu nabadzīgākajiem un lai mēs konsolidētu, eh, eh, attīstītu tehnoloģijas, lai tās būtu efektīvākas un drošas. Un, ja mums nebūs uh, uh, ūdens, mēs nevarēsim cīnīties pret badu. To parakalo. Prieksēdētāji kungs. 19. gadsimta Anglijā viens no filozofiem paredzēja, ka pieaugs iedzīvotāju skaits, ja pieaugs nodrošinātība ar pārtiku. Lauksaimniecības revolūcija ir notikusi un tā ir pilnībā mainījusi pasaules civilizāciju. Bet tiešām um, Burtiski viena gadsimta laikā iedzīvotāju skaits ir trīskāršojies, un daudzās pasaules valstīs nepietiek pārtiks. Un ja mēs vēlamies nodrošināt, e, nodrošināt pietiekam pārtiks, tad mums ir jāizglīto sievietes, lai tās e, varētu ietekmēt ģimenes bērnu skaitu. Līdz ar to, lai cilvēkiem nebūtu vajadzības pēc tik lielām ģimenēm. Pie tām e, rietumu pasaulē mēs esam pieradušies ārkārtīgi daudz uh, Eh, ārkārtīgi daudz gaļas. Es to pārtraucu darīt pirms 20 gadiem. Ēdīsim zaļu, nevis sarkanu. Paldies! Turpina priekšsēdētais kungs Jahras kungs. Vienu minūtu lūdzu. Mr. Jakob, please. Ich habe meinen Namen akustisch nicht verstanden. Atvainojiet, es nesadzirdēju savu vārdu. Es uzskatu, ka pārtikas pietiekamība ir um, cilvēku, ties, uh, cilvēku pamatiesības un bats ir pārkāpums. Uh, ņemot vērā to, ka mums ir zinātniskās um, atziņas, um, mums vajadzētu tās izmantot, lai nevienam nebūtu jācieš bats. Uh, protams, ka tam ir nepieciešama nauda, tomēr tikai tas nav vienīgais priekšnoteikums. Vispirms mums ir uh, jāuzbūvē, jārada stabila demokrātiska struktūra attīstības valstīs, otrkārt uh, jāapkaro. Uh, Uh, korupcija, treškārt jāuzlabo lauksaimniecības struktūra attīstības valstīs, un ceturtkārt jāinvestē lauksaimniecības komunikācijās. Es domāju, ka par šiem punktiem tiek runāts uh, par maz, un uh, ļoti bieži finansiālie līdzekļi šajās valstīs nonāk nepareizajās rokās un korupcijas tīklā. Paldies! Um, Tarabēlas kungs, viena minūte. Gribētu turpināt to, ko es runāju jau šeit aizvakar, runājot par pārtikas krīzi, tīpaši Āfrikā bagātākās valstis nepievērš pietiekamu uzmanību pārtikas drošības jautājumiem. Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas samitā Romā tika apsūdzētas daudzas multinacionālās kompānijas, kas iegūst zemes īpašumus. Vairāk nekā 40 miljardu, miljonu hektāru jau ir iegādāts un, līdz pat Indonēzijai un tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas un ķīmiskais min minerālu mēslojums. Eh, gan Āfrikā un tam līdzīgi, un tika, tiek apsūdzētas ehm, ķīmiskās firmas, kas izmanto ehm, ģenetiski modificētos organismus. Eiropai nepieciešama partnerības attīstība pasaulē, kas ļaus labāk organizēt eh, cīņu pret nabadzību un attīstīt eh, korektu lauksaimniecību un dodot nepieciešamās atbildes uz acīm redzamiem jautājumiem. Paldies! Kustingers kundze, viena minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ilgtermiņa pārtības drošība ir kopīgās lauksaimniecības politikas galvenais izaicinājums. Tieši tāpēc mums ir nepieciešams norādīt uz KLP milzīgo nozīmi Mums ir nepieciešama ilgtermiņa finansējuma nodrošināšana, kas ir ļoti svarīgs instruments KLP. Tā būs vēl lielāka loma pēc 2013. gada, kā arī ārējai drošības politikai. Mums ir nepieciešams nodrošināt stabilus ūdens resursus, lauksaimniecības diversifikāciju, kā būtu jābūt augstākajai prioritārai konvencijām, kas uh, uh, veicina nevis kā vēl lauksaimniecības drošību, būtu jābūt centrālās uzmanības lūkā. Eh? Uh, Nikolesku, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Vispirms es riskēju, ka atkārtošu to, ko teica mūsu kolēģis Sojanovs. Es izsaku nožēlu, uh, ka mums ir tik daudz zemju, kas netiek apstrādātas Eiropā, un vienlaikus mēs izsakām nožēlu par vadu pasaulē. Eh, komisārs runāja par to pašu jautājumu, par briesmām, ko var eh, radīt pārtikas nepietiekamība. Tas nav tas pats, kas pārtikas drošība. Un uh, tas var atstāt nelabvēlīgas sekas pašreizējos apstākļos, jo klimata izmaiņām ir atšķirīga ietekme dažādos reģionos. Un tas var novest pie tā, ka nebūs uh, iespējas ražot to, kas vajadzīgs. Parakalu. Harkins kundze, priekšsēdētājs kundze, es vēlētos izteikt komentārus par divām lietām. Vispirms bāda saistība ar klimata izmaiņām. Kā jau Romā pieminēja Banki Mūns, uh, Gan bats, gan klimata izmaiņas pasaulē pieaug, un 2050. gadā mums būs nepieciešams ražot par 70% vairāk pārtikas. Līdz ar to viss, ko mēs darām pozitīvā ziņā klimatam, pozitīvi ietekmēs arī bada risināšanos. Un eh, tie, kuri vaino kopējo lauksaimniecības politiku attīstības pasaules problēmās, tiem nav taisnība. Daļai varbūt ir. Protams, ka mums ir jāpalīdz Eiropas lauksaimniekiem ražot pārtiku Eiropai, bet eh, mēs nevaram arī nepalīdzēt attīstības valstīm. Vai kāds ir izpētījis, kā Eiropas Savienības cukurnozars reforma ir ietekmējusi Eiropu un trešās valstis? Vai nav tikai tā, ka lielie zemes īpašnieki ir ieguvuši, bet mazie zemes īpašnieki, kuri ražoja ārkārtīgi maz cukurniedru, ir tikai zaudējuši. Ja mēs kaut ko gribam darīt, tad mums ir jādara tas visiem kopā. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze, Sajas kundze. Paldies. Prieksēdētājs kundze ir ārkārtīgi patīkam, ka tajā pašā dienā, kad mēs runājam par Kopenhāgenes eh, sumas, eh, ko, eh, samitu, mēs runājam arī par pārtiks nodrošinātību, jo tas ir saistīts kopā. Jau vairāk deputāti saistīja kopā šīs problēmas, kā klimata problēmas ir ietekmējusi arī papildus problēmas badā. Iespējams, ka mēs esam izvirzījuši arī nepietiekams vai neadekvātus mērķus un iespējams, iespējams, ka e, attīstības valstīs iepirktā zeme e, ir nākusi par sliktu vietējiem lauksaimniekiem. Mums varbūt ir jāmāca attīstības valstīs iedzīvotājiem labāk izmantot lauksaimniecības zemes. Iespējams, ka arī mūsu lauksaimniecības politika ir bijusi nepareiza, jo tas ir padarījis e, pārprodukciju Eiropā un nepalīdz īpaši daudz attīstības valstīm. Ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties to patiesību, ka šobrīd pasaulē ir pietiekami daudz pārtikas, bet mēs to nepareizi sadalām. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs kundze. Un pēdējā, er, pēdējais runātājs ir Sikierska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji mm, eh, un kolēģi. Eh, iepriekšējā samita laikā dalība valstis nespēja panākt eh, būtisku vienošanos un šādas starptautiskas stratēģijas trūkums Uh, rāda bažas, ja mēs ņemam vērā, ka 2050. gadā pasaules iedzīvotāju sas, skaits sasniegs 9 uh, miljārdus. Mēs atceramies, ka 2007. gadā uh, pārtikas sadārdzināšanās dēļ daudz cilvēki pasaulē mīra badanāvē. Mums a, būtu jāpārtrauc visas darbības, kas ierobežo lauksaimniecības a, ražošanu kas ir ļoti nepopulāra Eiropas Savienībā. Ņemot vērā pasaules tirgus tendences, uh, jebkāda ierobežojuma, ko pārēc KLP, ir bezjēdzīgi, un tie rada draudus mūsu pārtikas drošībai. Mums būtu jāpalīdz attīstības valstīm izveidot tādas lauksaimniecības politikas, kas uh, uh nodrošinātām pārtikas pašpietamīgu. Paldies! Pēc šīs interesantās diskusijas dod vārdu komisāram. Honorable. Godātā priekšsēdētājs kundze, cienītie parlamenta deputāti. Es nožēloju to, ka G8 neviens no vadītājiem nebija ieradies uz konferenci Romā, izņemot Barozu kungu. Uh, un eh, tādējādi neradās iespējas, ka tā bija galotņa tikšanās, kura pasaulē kaut ko nozīmētu. Ja mēs raugāmies uz augstākā līmeņa tikšanās secinājumiem un deklarāciju, tad tur parādās doma, ka ir ārkārtīgi svarīgi uh, visu laiku piedomāt par pārtiks nodrošinātību visos politiskajos lēmumos. 2009. gada jau vairākās galotņu tikšanās ir tikus pieminēta pārtiks nodrošinātība, un e, jebkurā gadījumā, kad tiekās pasaules vadītāji pēdējo reizi G20 tikšanās reizē Pitsburgā, runājot par attīstības politiku, tika runāts par nodrošinātību ar pārtiku. Es Romā piedalījos un eh, šobrīd nepieminēšu šī samita gala deklarāciju, bet mazliet pieskaršos debatēm. Konferencē bija ļoti daudz valsts pārstāvētas un eh, diskusijas un komentāri par, par auglīgo zemju izpārdošanu attīstības valstīs. Šīs debats bija ārkārtīgi karstas. Un eh, tādās valstīs, kurās ir maz apstrādājams lauksaimniecības zemes, tās iepērk par ļoti lētu naudu šo zemi. Otrs aspekts, ko vēlētos pieminēt, ir saistīts ar vairāku deputātu minēto. Proti, kopīgā lauksaimniecības politika nav ideāla, bet pasaulē nepastāv ideālas lietas. Ja mēs raugāmies uz KAP ietekmi uz attīstības valstīm, tad tiešām mēs droši varam apgalvot, ka tā ir tam palīdzējusi. Un tā ir viena no veiksmīgākajām tirzniecības sistēmām, kas tiešām ir palīdzējusi attīstības valstīm. Pasaules tirzniecības organizācija ir paziņojusi, ka visas mūsu subsīdijas veicina lauksaimnieku ieņēmumu palielināšanos. Tas varbūt netik lielā mērā ietekmē lauksaimniecības produktu cenu, bet lauksaimnieku ieņēmumi pieaug. Vēl bez tam esmu nedaudz vīlies tajā, ka mēs visu laiku vainojam sevi. Protams, kā arī Eiropa nedarbojas ideāli, bet atcerēsimies kaut vai pārtiks nozari. Mēs esam panākuši ārkārtīgi daudz, Divu gadu laikā mēs esam atvēlējuši vienu miljārdu eiro pārtiks nodrošināšanai. Pie tam mēs nerunājam par pārtiks piesūtīšanu. Mēs runājam galvenokārt par sēklas un izsējamā materiāla piesūtīšanu, tādējādi palīdzot mazajām zemnieku saimniecībām attīstības valstīs. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti liels solis uz priekšu un inovatīvs risinājums. Jo šo soli ir atbalstījusi arī Pasaules banka, kur atbalsta šādu veidu palīdzības mehānismus. Neuzskatu, ka mums vienmēr vajadzētu vainot tikai sevi vienu. Šo modeli izmantoja mans iepriekšējais nozars komisārs. Ir jomas, kurās viņam nepiekrītu. Lijā Rikkungs, kurš arī šeit runāja, viņš e, nav sociālists, kaut arī sēž šajā grupā, viņš e, ir komunists. Un e, tas, protams, arī ir, tas atspoguļojas viņa argumentos. Mēs pilnībā apzināmies mūsu atbildību gan kā komisija, gan kā Eiropas Savienība un e, mēs vēlamies 4 dol miljārdu dolāru piešķīru, piešķīrumu pārtikas pakotnei. Mēs par to vienojamies Lakvilā. Un e, tādējādi mēs būsim lielākais pārtikas palīdzības sniedzējs, lielākais atbalsta donors pasaulē. Mēs e, dosimies uz Kanādu par to runāt Tas būs nākamais samits, un mēģināsim šos mērķus izpildīt pēc iespējas ātrāk. Varbūt pēdējais koment, komentārs runājot par jauno Eiropas Savienības pārtiks nodrošinātības politiku. 2010. Ko, gada komisijas plānā mēs vēlamies sagatavot kopīgu Eiropas parlamentu un komisijas, eh, komisijas paziņojumu par pārtiks nodrošinātību. Šajā dokumentā tiks izskatīti gan tie izaicinājumi, ar kādiem pasauli sastapsies nākotnē, gan saistībā ar klimata izmaiņām, gan arī sociālo nodrošinātībā. Noteikti pārtiks ražošana ietekmēs arī jauno tehnoloģiju attīstība. Mums ir jāskatās uz plašāku skatījumu. Komisija vēlas palīdzēt attīstības valstīm lauksaimniecības jomā. Šo apņemšanos mēs arī izpildīsim, un attīstības valstu prasība, pieaugušās prasības pēc pārtiks nodrošinājuma, tās ietekmē gan klimata izmaiņas, gan arī citi pasaulē notiekošie procesi. Nākamais mēs eh, mēģināsim izanalizēt to, kā Eiropas Savienība varētu labāk izmantot un dalīties ar savu iegūto pieredzi strateģiskajos pārtiks plānos. Un treškārt mums vajadzētu izmantot dažādas starptautiskos nolīgums un normas pārtiks nodrošinājumā. Nākamais Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot eh, vairākus vairākus starptautiskos projektus, un tos mēs pārskatīsim 2010. un 2011. gadā. Un visbeidzot, mēs esam izskatījuši tos jautājumus, kur ir saistīti ar pārtikas drošību. 16. novembrī mēs sagatavojām dokumentu, kura pārskatīšana un izskatīšana tiks pabeigta janvārī un tad komisija sagatavos formālu dokumentu. Paldies, komisāra kungs! Uh, kolēģi, es uh, esmu saņēmusi sešus rezolūciju priekšlikumus par šo jautājumu. Balsojums notiks rītdien. Tāpēc pašlaik es varētos slēgt debates un pāriet pie nākamā darba kārtības uh, punkta komisijas paziņojums par gaļas importu no trešajām valstīm. Mēs sāksim dodiet, dodot vārdu komisārai Vasilju. Dod jums vārdu.